S'il vous plaît. Lūdzu uzmanību. Merci de prendre place. Paldies. Kā laicīgi ieņemat vietas un lūdzu jūs tagad eh, nekavēt veltīgu laiku tiem, kas vēl nav apsēdušies. Esiet sveicināti visi. Sveicināti komitejas locekļi, bijušie, tādi ir mūsu vidū daži jaunie. Labdien, komitejas sekretariāti! Jūs būsiet kopā ar mums visā sasaukuma laikā. Sveicu komisijas un padomas pārstāvji. Mēs e, šajā īsajā sanāksmē neapstrīdēsim transatlantiskā līguma esamību un būtību. Mūsu darba kārtība ir samērā īsa un ceru, ka viss notiks. Vienkārši galvenais darba kārtības jautājums ir komitejas biroja iecelšana. un priekšsēdētāja ievēlēšana. Paziņoju sanāksim par atklātu. Atgādinu deputātiem, ka mēs ievēlēsim priekšsēdētāju un vicepriekšsēdētāju šajā komitejā. Set, set, šādā kārtībā vispirms priekšsēdētājs un pēc tam vices Monsieur Bartmus. Bartmus kungs, kurš ir no e, iepriekšējiem deputātiem, vai jūs gribat izteikties par reglamentu? Quel, quel article, monsieur? Saskaņā ar kur reglamentu pantu, Dārtmut kungs? Um, like... Es gribētu pirms tiek ievēlēts jaunais priekšsēdētājs un vice pateikties iepriekšējā sasaukuma deputātam eh, Vitālam Moreiram, kurš eh, ļoti veiksmīgi iepriekšējā sasaukumā vadīja šo komiteju. Es to gribēju izdarīt pēdējā plenārsēdē, diemžēl tam nebija laika. Paldies! Lūksim sekretariātu nosūtīt vēstījumu komitejas vārdā. Ar pateicības vārdiem bijušajam komitejas priekšsēdētājiem Moreiram. Es tagad nosaukšu aizstājējus, kas eh, izteiksies pilntiesīgo locekļu vietā šodien. Valēza Kasparī vietā, Matoa Fener vietā, Začers Landsberg vietā, Vandekamps deputāta pabrika vietā, Kellīkungs. Eriks Andriģē Linkfreda vietā, Starbati Kambel vietā, no Aldes deputāta Šaronsova Marijas Desārnes vietā un Van Bālens Lamsdorf vietā nepiedarošajiem deputātiem. Šukrāts Lepēnas vietā, nē, viņi ir klāt, tā tad mūsu rīcībā nav pareizais saraksts, saka priekšsēdētājs. Epidedios Obermajer vietā, un de Grants Salvīni vietām. Esmu nosaucis aizstāģējus gadījumā, ja būs balsojums. Atgādinu, ka visiem deputātiem ir vajadzīgas balsošanas kartes, ja jums tās nav, tad visdrīzāk sekretariāts jūs pirmīt uzrunāja, lai pārbaudītu, vai jums ir balsošanas kartes, un uh, veikt attiecīgus eh, pasākums. Vai visiem ir balsošanas kartes? Visiem ir. Paldies! Tādējādi pārējām pie šīs komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanas. Pārbaudīsim, vai kvorums ir klāt, vai ir vairāk viena ceturtā daļa jeb 11, mēs esam vairāk nekā 11. Un vai tagad ir kandidatūras priekšsēdētāja amatam šajā komitejā? Došu vārdu Davidam Martinam no sociālistu grupas. Dāvid, lūdzu, paldies! Eh, paldies, Janek, paldies par šo eh, ļoti veiksmīgo vadību līdz šim. Es gribētu piedāvāt pār uh, priekšsēdētāju Bertu Lainu. Viņš bija, piec, ir bijis 15 gadu garumā parlamenta deputāts. Viņam ir nepieciešamā pacietība, humora izjūta, visas īpašības, un tāpēc es. David Martī, je m'attendais quelques critiques, peut-être. Piedāvāju Bērtu Lainu par priekšsēdētāju. Paldies, Mārtiņa! Kandidatūru pieņemt, vai ir citi kandidāti? Citu kandidātu nav. Ja. Deklarācija d'intérêt financier? Vai deputāts ir iesniedzis savus uh, finanšu uh, deklarācijas dokumentus? Vai viņš pieņem nomināciju? Vai deputāts ir komitejas īstenais loceklis? Ja nav citu vai pretēju priekšlikumu, tad aicinu šo kandidatūru apstiprināt aklamācijas kārtībā. Bert Lange, je te donne mon fauteuil. Merci. Aicinu jūs ieņemt priekšsēdētāju vietu. Jā, liebe kolēģi. Godātie kolēģi, kolēģis. Dank für das. Liels paldies par izrādīto uzticību. Es apsolu jums darīt visu iespējamo, lai attaisnotu šo uzticību, vadot komitejas sanāksmes. Strādāšu atbilstoši jūsu uzdevumam. Es domāju, ka mēs INTA komiteja esam uh, uzņēmušies ļoti daudz, mums ir ļoti pieblīvēta darba kārtība, un visiem kopā mums daudz jāstrādā, lai panāktu šo nolīgumu noslēgšanu un juridisko aktu pieņemšanu. Esmu pārliecināts, ka mēs varēsim arī to paveikt. Tagad gribu pateikt vēl dažus vārdus par uh, vēlēšanām. Tagad mums jāievēl prezīdija locekļi. Un vēlēsim tātad pirmo vicepriekšsēdētāju INTA komitejā. Esam konstatējuši um, kas aizvietos deputātus, kas šodien nav klāt, ir Eh, konstatēts, ka kvorums ir pietiekams, tāpēc atliek tikai uzklausīt kandidatūras, kādas būtu kandidatūras uz pirmā vicepriekšsēdētāja eh, amatu. Vinklera kungs. Paldies. Pirms nosaukšu kandidatūru vēlos jūs apsveikt ar ievēlēšanu. Eh, Tautas partijas grupas vārdā Man ir tas prieks un gods ierosināt Tokija Saifi kundzi uh, uz pirmās vicepriekšsētājas amatu. Tokijā Saifi kundze ir uh, labi pazīstama šīs komitejas locekļiem. Kopš 2004. gada viņi jau ir strādājusi uh, mūsu komitejā. Viņi ir arī Tautas partijas koordinatore šajā komitejā un uh, viņa ir strādājusi kā ēnu referente daudziem svarīgiem atzinumiem, arī Euromet asamblējā uh, viņa strādāja pirms uh, sākt darbu Eiropas parlamentā. Viņa iestājas arī par ilgspējīgu attīstību Francijas valdībā, un esmu pārliecināts, ka viņa nospēlēs ļoti svarīgu lomu prezīdijā un strādās ļoti efektīvi un veiksmīgi. Paldies! Liels paldies! Paldies par šo kandidatūru. Vai būs vēl citi priekšlikumi? Konstatēju, ka tādu nav. Vai Zaifi kundze ir iesniegusi finanšu interešu deklarāciju? Un vai viņa ir pilntiesīga šīs komitejas locekla. Lūdzu to apstiprināt. Un e, vai viņa arī piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai? Priekšsēdētāji, atbildi jā uz pirmo, otro un trešo jautājumu. Paldies. Dan... Paldies, Saifi kundze. Nu, tagad jautāšu, vai Eh, mēs varam arī eh, šo vēlēšanas kārtu pēc ar aklamāciju apstiprināt. Apsveicu jūs, Zaifi kundze. Lūdzu, ieņemiet savu vietu. Jā, liebe kolēģi un kolēģi. Godātie kolēģi, cienījamas kolēģis, tagad vēlēsim otro vicepriekšsādātāju. Vai mums ir kandidatūras? Kelleris kundze. Paldies un apsveicu jūs abus ar ievēlēšanu. Es gribētu ierosināt zaļo vārdā eh, Janiku Žado, par otro vicepriekšsēdētāju. Jūs viņu labi pazīstat, viņš ļoti aktīvi strādā šajā komitejā nu jau vairākus gadus. Viņš kopš 94. gada strādā pie tirsniecības lietām, ir strādājis arī Greenpeace kontekstā. Viņš ir uh, ļoti noderīgs šīs komitejas loceklis un domāju, būtu tikai pareizi viņu apstiprināt par otro vicepriekšsādātāju. Paldies, saka priekšsādātājs. Vai mums ir vēl citas kandidatūras uz šo amatu? Tādu nav. Labi. Tātad, Janika, arī jums jāuzdod visi trīs jautājumi. Vai ir iesniegta finansiālā deklarācija, vai jūs esat pilnvier, pilntiesīgs komitejas loceklis, un vai jūs piekrītat uh, ieņemt šo postiņu, ja jūs ievēlēs? Jā, priekšsādātāji, jā un jā. Liels paldies, Žadokungs. Labi vai mēs varam arī otro vicepriekšstādātāju ievēlēt ar aklamāciju. Herzlichen Glückwunsch! Apsveicam arī jūs, bet lūdzu pievienojieties mums prezīdijā. jetzt das Präsidium. Un tagad pilnveidosim prezīdiju. Mums jāievēl vēl trešais vai trešā vicepriekšsēdētāja. Kvorums mums ir, eh, visi aizvietotāji ir klāt, tāpēc jautāšu, kādas kandidatūras mums būtu uz trešā vicepriekšsēdētāja vietu. Lūdzu. Priekšsēdētāji. Visu pirms arī es gribētu jūs apsveikt un Jāniku Žado ar ievēlēšanu. Tautas partijas grupā es gribētu ierosināt Holio Vinkleru kā trešo veica priekšsādātāju. Vinklera kungs strādā kopš 2007. gada EINTA komitejā, Viņš ir paveicis lielisku darbu šajā laikā. Viņš strādāja jo īpaši pie Rietumbalkānu jautājumiem. Pirms darba Eiropas parlamentā viņš bija Rumānijas tirsniecības ministrs un arī uh, komunikācijas tehnoloģiju ministrs līdz 2007. gadam. Domāju, ka viņa ievēlēšana uh, stiprinās mūsu prezidiju. Lielas paldies! Paldies, kolēģis kundze! Vai mums būs vēl citas kandidatūras uz šo amatu? Nav. Atvinklere kungs, arī jums jau uzdot trīs tradicionāli jautājumi. Vai ir iesniegta finansiālo interešu deklarācija, vai esat komitejas pilntiesīgais loceklis, un vai jūs akceptēsiet uh, šo vēlēšanu rezultātus? Uh, Jā, priekšstādā esmu iesniedzis deklarāciju, jā, esmu pilntiesīgs pastāvīgās komitejas loceklis un man būtu tiešām ļoti liels gods strādāt ar jums prezidijā, ja man ievēlēs. Paldies jums, Vinklera kungs. Labi, ja jūs neiebilstat, arī trešo vicepriekšstātāju ievēlēsim ar aklamāciju. Ganz herzlichen Glückwunsch. Apsveicu jūs, Vinklera kungs. Un tagad lūdzu pievienojieties mums prezīdijā. Tagad visi krēsli būs uh, aizņemti. Congratulations. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Präsidium valstīs tagad ir pilnīgs. Nē, atvainojiet, vai, vai, vai, esmu piemērsis, ka ir vajadzīgs vēl ceturtais vicepriekšsēdētājs, tā kā atkārtosim vēlreiz visu šo procedūru. Ceturtais vicepriekšsēdētājs, kvorums mums ir, e, visi aizstājēji ir klāt, At kādas kandidatūras mums būtu uz ceturtā vicepriekšsēdētāja posteni? Emā, Ema lūdzu. Paldies priekšsādātāji un apsveicu jūs kā arī vicepriekšsādātājus. Man arī kaut kā šķita, ka mēs piemirsām ceturto vicepriekšsādātāju, bet es redzu, ka tagad atbrīvojas krēsls. Es gribētu nominēt Jānu Zahradilu, kas pārstāv Čehiju un nu jau piecus gadus ir strādājis šajā komitejā. Domāju, ka viņš tiešām pilnveidos prezīdiju. Ceru, ka jūs atbalstīsiet viņa kandidatūru. Jans Zahradils. Paldies. Atvainojiet, Zahradila kungs. Jā, jā. Esmu pārliecināts, ka mēs ļoti labi šeit sastrādāsimies. Tātad. Uh, Vai arī jūs varat pozitīvi atbildēt uz trīs tradicionāliem jautājumiem? Vai ir iesniegta finansiālo interešu deklarācija, vai esat pilntiesīgs komitejas loceklis, un vai jūs piekritīsiet vēlēšanu rezultātiem, ja tiksiet ievēlēts? Ja, paldies, priekšstādājs. Eh, jā, es tiešām es visu esmu izdarījis, deklarācija ir iesniegta, esmu pilntiesīgs loceklis, un man tiešām būtu liels gods strādāt prezīdijā kopā ar jums, ja mani ievēlēs. Paldies, saka priekšstādājs. Tad, ja jūs neiebilstat, arī ceturto vicepriekšsādātāju ievēlēsim ar aklamāciju. Jā, herzlichen dank. Paldies, godātie kolēģi. Prezidijas tagad tiešām ir pilnā sastāvā. Un mēs varam aktīvi strādāt, lai intas kuģi droši vadītu cauri vētrām. Nākamais darba kārtības punkts - darba eh, sanāksmju datumi. Jūs eh, ar tiem jau varējāt iepazīties un ja tagad nav nekādu iebilžu, tad varam arī apstiprināt šo sārakstu. Tas aptver visu šo gadu līdz decembra beigām. Nākamā sanāksme ir 22. jūlijā, pulksten trijos pēcpusdienām. Un mēs varēsim jau pieņemt vairākus principiālus lēmumus Un De eh, Guhta kungs mū, arī mūs apciemos, un mēs varēsim runāt par tirzniecības jautājumiem. Es neredzu arī, ka kāds vēlētos ko iebilst pret šo kalendāro grafiku, tad varu to uzskatīt par apstiprinātu. Un tas tiks nosūtīts visiem piltiesīgajiem locekļiem un aizvietotājiem. Ceturtais darba kārtības punkts ir valodu profila noteikšana, bet ne visi aizvietotāji vēl ir iecelti. Nav, visi aizvietotāji vēl nav iecelti, līdz ar to šodien šo jautājumu nevaram skatīt un atliksim to uz 22. jūliju. Līdz tam eh, datumam gan visiem aizvietotājiem tomēr būtu jābūt ieceltiem. Lūdzu politiskās grupas nevilcināties, nekavēties un iecelt aizvietotājus. Piektais darba kārtības punkts. Man nekādu īpašo paziņojumu šodien nav. Vēl tikai gribētu vēlreiz pateikt, ka kopā ar jums vēlos vadīt šo komiteju tādā labā sadarbības gaisotnē. Iepriekšējā sasaukuma deputāti zina, ka Eiropas parlamentā mēs šad tad uh, esam arī nonākuši konfrontācijā ar citām komitejām, strīdējušies arī par kompetencēm un Lisabonas līgums šai komitejai piešķir lielas pilnvaras un sagaida no mums lielu ieguldījumu Eiropas nākotnē. Mums tagad ir 41 dalībnieks komitejā, komiteja ir kļuvusi lielāka un varbūt varēsim turpmāk darboties vēl aktīvāk runājot arī par ekonomiskiem sakariem, par intelektuālā īpašuma jautājumiem Eiropā un arī citiem jautājumiem. Esmu pārliecināts, ka daudzi tirniecības līgumi, kas pirms diviem gadiem vēl tika pārunāti tādās uh, slēgtās telpās, bez neinformējot sabiedrību, uh, tagad ir guvuši lielu, ir sastops ar ļoti lielu interesi no sabiedrībā vispār. Un es ļoti priecājos par to, ka tirzniecības politika ir nonākusi sabiedrisko diskusiju centrā vai krustpunktā. Un mums būs daudz jautājumu, ko diskutē TTP, CETEP, TIZA un citi līgumi. Tās visas būs mūsu tēmas. Un es īpaši vēlos, lai diskusijas būtu caurskatāmas, lai tiktu ņemtas vērā. Um, sabiedrības intereses un lai nevien, neviens netiktu aizmirsts un atstāts novārtā. Un tirniecības politikai ir jābūt ne tikai brīvai, bet arī godīgai un taisnīgai. Pie šī jautājuma, par šo jautājumu mums daudz būs ko domāt. Un mēs kā runāsim arī par to, uh, Ko tad nozīmē taisnīga tirniecības politika Eiropas Savienībā šodien? Ar to es arī gribētu šo sanāksmi beigt. Un, un tagad došu vārdu Dārtmut kungam. Very, very quickly. Ļoti īsi. Jūs runājāt, ka šai komisijai būs daudz darba, un tas arī būs smags darbs. Un, uh, un pieminējāt Lisabonas līgumu, bet šķiet, ka darba programma ir šķiet tāda. Tas ir tāds diezgan um, nepārāk intensīvs darba kalendārs. Paldies! Mēs šo, par šo ieteikumu Mēs nākamajā koordinatoru sanāksmē 22. jūlijā eh, pārunāsim darbu kalendāru. Iespējams, ka tiešām būs jāpieliek klāt vēl daži datumi. Bet citādi paldies. Es priecājos par mūsu sadarbību. Well, the trouble is that you, uh,